Debats ir beigušās, par šo ziņojumu balsosim rītdien. Nākamais darba kārtības punkts - viena minūte ilgas uzstāšanās. Sāksim ar Bokšārs kundzi lūdzu. Dāmas un kungi, miers un pamatiesību garantēšana ir Eiropas Savienības galvenie uzdevumi. Daudzas valsts vēlas pievienoties šai kopienai, taču, diemžēl, pievienošanās šai kopienai sevi nes līdz arī uzdevums. Ukrainas iedzīvotāji ir pa šo ceļu devušies Ungārijā, Ukrainā dzīvo ungāru minoritāte, apmēram 1500 cilvēki, taču šie ungāri ir cietuši no vardarbīgiem protestiem, piemēram, tāds notika šogad martā, kad uh, bija lāpu gājiens pret uh, Ungāriem Ukrainā. Tas ir pretrunā ar Ukrainas konstitūciju, tāpat arī tas neatbilst šīs valsts starptautiskajām saistībām. Uh, Es esmu iesniegus rakstisku vēstuli Magrīnī kundzei, un um, savā atbildē viņa man norādīja, ka asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Ukrainu garantē minoritāšu tiesības un um, Eiropas Savienība nākamajā reizē, kad runās ar Ukrainas partneriem par šo jautājumu, diskutēs. Paldies! Zabarskas kundze. ne, tiesības uz um, brīvu darbu un pārvietošanās Eiropas Savienībā ir pamatiesības. Diemžēl daudzi godīgi strādnieki no Austruma Eiropas saskars ar diskrimināciju. Mēs esam redzējuši milzumu daudz gadījumu. Uh, pēdējos dažos gados, kad uh, Rumānijas uh, strādniekiem ir jāpiedzīvo slikta izturēšanās tāds nedrīkstētu notikt 21. gadsimtā. Es domāju, ka mūsu pienākums Eiropas parlamentā ir garantēt, lai visi noteikumi attiecībā uz uh, darbi tiek respektēti. Mums ir jāsaka stop visu veidu diskriminācijai un attiecībā uz to mums ir jā informē cilvēki, tad, kad ir runa par viņu tiesībām, saka tā par Dels kundze. Uh, Mums ir arī jācīnās pret šādiem pārkāpumiem Eiropas Savienības dalību valstīs. Un nav jāuzskata, ka rumāņi dodas uz citām Eiropas valstīm tāpēc, ka viņiem vajadzīga nauda. Viņi tur dodas tādēļ, ka tur viņi ir nepieciešama. Un es domāju, ka viņa darbs nes pievienoto vērtību Eiropas Savienībā. Priekšstādātāji norāda, ka nevajadzētu uzstāties ilgāk par vienu minūti. Zaborskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Pēc dažām dienām Slovākija pirmo reizi būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts vienotām prioritātēm ir uh, migrācija pagātnē. Ne izskanēja dažādu slovāku politiķu izteikumi par bēgļiem, kas ir izraisījuši uh, neizpratni un uh, sašutumu Eiropas Savienībā. Tāpēc es priecājos, ka Slovākijas valdība tā kompleks ir pievērsies bēgļu krīzes risināšanai, ir jāuz, jāpanāk uzlabojumi attiecībā uz ārējo robežu aizsardzību un terorismu apkarošanu, bet te ir uh, jāiekļauj arī likumīgie patvērumu meklētāji. Dokuments, ko sagatavoja Slovākijas valdība, diemžēl šo tēmatu neiekļauj. Tā ir, tas izvairās no šī jautājuma, bet es domāju, ka Slovākija ir gatava uzņemties iniciatīvu meklēt uh, vienprātību, kas uh, mazinātu iedzīvotāju bažas un norādīt, ka Eiropā katrai cilvēka dzīvībai ir vērtība. Paldies! Un tagad Tamas Esko kungs, lūdzu. Mulțumesc, doamna președinte. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Es atbalsto ANO iniciatīvu samazināt HIV infekciju un aids saslimšanu līdz nulles līmenim. Un e, ir noteikti plašai ziņā un arī augsts līmeņa sanāksmes, kas ir notikušas uh, šajā nedēļā. Tomēr tuberkuloze ir pirmais nāves iemesls HIV inficētajiem. No septiņiem inficētajiem seši nomirst dēļ tuberkulozes, bet šai problēmai netiek pievērsta pietiekama uzmanība. Un ir daudzi pacienti, kam nav piekļuvis zāļu līdzekļiem. Mēs redzam, ka Eh, ir noteiktas teritorijas, eh, kur palielinās HIV inficēšanās skaits un arī, eh, arī multirezistentās tuberkuloses gadījumi. Ir pienācis laiks Eiropas Savienībai izstrādāt integrētu ietvaru 2016. 20. gadam par tieši HIV un tuberkulās jomā, un valdībām un Eiropas komisijai ir jānodrošina arī iekšējais finansējums, lai visiem pacientiem būtu viekļuvu zāļu līdzekļi. Paldies. Tālāk Curkānu kungs. Doamna președintă, stimați colegi. Priekšstādātāji, darbie kolēģi, es gribēju vērst jūsu uzmanību uz uz uh, vārdarbību no uh, bērnu iestāžu darbinieku puses, piemēram, Norvēģijā piecus bērnus izņēma no ģimenes un pēc septiņiem mēnešiem pēc protestiem, kas izganēja 21 valstī, beidzot šī ģimene tiks atkal apvienota. Diemžēl Ir arī citas eh, ģimenes, piemēram, Lielbritānijā ir kāda ģimene, kas dzīvo arī līdzīgām draudu ēnām. Mēs aicinam Britu iestādes respektēt bērnu tiesības, jo īpaši tiem, kas ir rumāņu pilsoņi, nedrīkstētu pieļaut bērnu traumēšanu un ir jācenšas arī ievērtu 848. Eh, rekomendāciju bērnu interešu aizstāvības ziņā un arī Arī 9. pants konvencijā bērnu tiesības ir jārespektē. Visādā ziņā paldies. Tālāk. Dārlings kundze. Thank you, President. We have the... Paldies. Mums ir apvienotā karalistē jāpieņem ļoti svarīgs lēmums. Tas ir lielākais uh, mūsu lēmums. Uh, un mums ir jābalso. Kopš 70. gadiem mūsu arotbiedrības ir solidāri strādājuši citām <clears throat> arotbiedrībām, un arī sieviešu arotbiedrības cīnījās par vienādu atalgojumu, un Eiropas eh, kopienas tiesa 92. gadā arī garantēja šīs tiesības mm, Eiropas Savienības likumdošana, eh, nodrošina drošību, mm, māc bērna ģimenes tiesības, mm, darba tiesības, pilna daļai laika Eh, arī tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu, tie ir eh, sasniegumi, kas pamatojas uz Eiropas Savienības likumdošanu. Tātad eh, šeit <clears throat> mēs izvairījāmies no grimšanas sliktā situācijā. Un tagad ir cīņa pret Eiropas Savienību. Ir cīņa pret, pret birokrātiju, bet lūdzu balsojiet par to, lai paliktu iekšā Eiropas Savienībā 21. jūnijā. Paldies! Tālāk nākamais runātais ir Selimoviča kungs. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Divas valstis, kam raksturīga ir verdzība. Uzbekistāna un Pakistāna tās ir, tās ir divas valstis, ar kuriem Eiropas Savienībai ir ļoti cieša sadarbība. Un, un arī starptautiskā darba organizācijas ziņojumā ir rakstīts, ka uz, uz, Uzbekistānas iestādēm ir jāveic pasākumi, lai izbeigtu bērnu eksploatēšanu kokvilnas laukos, un tas ir jādara Uzbekistānai. Un Eiropas Savienība ir pievērusi acis uz sistemātiskiem pārkopiem Uzbekistānā un Pakistānā. Komisija un dalībvalsts nav er, skatījušās uz šo problēmu, un joprojām notiek er, arī vardarbība un pavērdzināšana. Tas attiec gan uz pieaugušiem, gan uz bērniem. Uh, Un arī komisija ir jācīnās pretoties bazāku kupumiem šajās valstīs. Paldies! Tālāk Dambaska kungs. Čambaska kungs. Paldies priekšsēdētāji, godamie kolēģi. Pagājušajā nedēļā Bundestags balsoja, nobalsoja nu, par deklarāciju, kur uh, tika nosodīts Armēnijas, armēņu genocīds. 1915. gada armēņu genocīds tika nosodīts, par to balsoja Bundestāga. Un vēsturiskā patiesība ir atjaunota, tomēr šeit radās ļoti īpatnēja reakcija no Turcijas premjerministra puses. Šī reakcija nav saistīta ar Eiropas vērtībām un nav saistīta arī ar Eiropas eh, Savienības politiku, eh, ko mēs eh, realizē Turcijā. Šī politika neparedz noziegumu slēpšanu. Tomēr tieši šādu pozīciju notur Turcijas premjerministrs. Eiropas Savienības līderi piekāpjas vairāk daudz šādam totalitāram režīmam, kas šobrīd ir pie varas Turcijā. Un tad Tālāk Šinfei politika neatbilst īrijas iedzīvotāju interesēm. Nevienmēr īrijas um, pilsoņiem tiešām atbilst Eiropas Savienības likumdošana. Uh, Ziemeļos lauksaimnieki saņem atbalstu no Eiropas Savienības, arī lauksaimniecības studentiem tiek sniegts atbalsts, un mūsu uzņēmumi uh, arī spēja darboties 500 miljonu potenciālu patērētāju tirgu. Ir garantijas strādnieki, ienācis atalgojums sievietēm, vīriešiem, aizsardzība, sociālā likumdošana, un visas šīs lietas nevarēs saistāt Britu valdību, un ja notiks Britiks, tad, tad pasliktināsies situācija. Šinfeins nav līderis, un mūsu vēlēšanās vienmēr izvērtēt to, kas at, atbilst uh, interesēm. Tāpēc mēs atbalstam palikšanu Eiropas Savienībā. Paldies, Klunī kundze. Thank you, President. Um, the... Paldies, priekšādātāji um, dalīšanās ekonomika vai sadarbības ekonomika nekur nepazudīs, un tā vietā, lai pret to cīnītos, mums vajadzētu izmantot uh, tās piedāvātās iespējas, un ir jānodrošina harmonizēta pieeja no dalību valstu puses. Tas ir jādara Eiropas patērētāju labā. Eiropas patērētāji ir um, lielākie um, sadarbības ekonomikas lietotāji. Francijā 36% no patērētājiem bija izmantojuši tādus sadarbības ekonomikas piemērus kā Airbnb vai Uber. Uh, Eh, Īrijā arī 35% no patērētājiem to ir darījuši. Tas nozīmē, ka dalīšanās ekonomika Eiropā nodrošina apmēram 10 miljārdus eiro peļņas, un tāpat arī tuvākajos gados eh, šī peļņa tikai pieaugs. Tā piedāvā patērētājiem izvēli, elastīgumu un nodrošina arī konkurenci. Iesaistītie uzņēmumi rada darba vietas un nodrošina uzņēmēju darbību um, re, vietējos reģionos. Tieši tāpēc es apsveicu komisijas neseno prezentāciju, kuras mērķis ir vērsties pret sadalītu pieeju uh, tiesību jomā dalību valstīs un nodrošina tādu pieeju, kas ļautu attīstīties jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, nodrošina taisnīgu aplikšanu ar nodokļiem un domā arī par uh, Uh, darba tiesību aspektiem. Brennana kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Anglijas uh, ziemeļa austrumi daudz ko iegūtu no uh, palikšanas Eiropas Savienībā, un citi reģioni savukārt zaudētu. Tas, uh, ko mēs iegūsim no palikšanas, ir pilnīgi skaidri. Mēs uh, varēsim piekļūt uh, lielākajam vienotajam tirgum pasaulē. Uh, Tāpat mēs, kā nabadzīgs Anglijas reģions, saņemam daudz vairāk nekā mēs ieguldām. Tāpat arī mūsu tiesības tiek aizsargātas gan patērētāju, gan arī darbinieku tiesības. Eiropas Savienība nodrošina arī uh, to, lai mēs būtu drošībā. Un mēs redzam, ka tā ir viena no lielākajām savienībām kopš Romas impērijas. Uh, Mēs redzam, ka Eiropas Savienība aizsargā dabu, nodrošina tīru dzeramu ūdeni un cīnās pret klimata pārmaiņām. Ja nebūsim gana piesardzīgi un izstāsimies, tad iespējams, ka uh, vienīgā vieta, kur jūs atradīsiet kādu lauksaimnieku Lielbritānijā, būs muzejā. Mēs gribā, vēlētos norādīt, ka noteikti labāk būtu palikt, nevis izstāties. Harkins kundze. Paldies, priekšādātāji! Mans jautājums šodien ir šāds, vai īrijas politiķi uh, varētu beigt teikt, ka uh, Brisele ir vainīga par uh, ūdens pamatdirektīvu. Ūdens pamatdirektīva nodrošina iespējas izvēlēties, un uh, šeit ir iespēja izvēlēties arī neuzlikt um, ūdens maksu. Uh, Komisārs Patočnīgs 2010. gadā atbildēja uz šo jautājumu. Viņš norādīja, ka iedibināta prakse uh, tiek uzskatīta par šādu praksi uh, direktīvas pieņemšanas laikā. Tas bija 2010. gadā, nevis uh, eh, 2014. vai 2016. gadā. Te ir runa par 2003. gadu. Uh, Eiropas tiesa iesūdzēja Vāciju tiesā. Uh, kur arī parādījās līdzīgi pārkāpumi. Eiropas likumdevēji mm, mēģināja panākt, lai dalība valstis noteiktu pasākumus, kas ir vajadzīgi izmaksu atgūšanai. Un eh, te nebija runa par pakalpojumiem, kas ir saistīti ar ūdens izmantošanu. Direktīva pati par sevi neuzliek eh, pienākumus attiecībā uz uh, maksu. Uh, Un mēs uzskatām, ka tas, kas attiecas uz Vāciju, attiecas arī uz īriju. Un uh, īru politiķi šķiet vienkārši vēlas novelt uh, vainu uz Briseli, bet viņu argumentiem nav nekāda tiesiska pamatojuma. Paldies, nākamā runātāja Serbo kundze. Paldies, priekšsādātāji. Kādā nesenā pētījumā ir parādīts, ka Viens no trīs bērniem vecumā no 6 līdz 9 gadiem Eiropas Savienībā ir uh, vai nu pārsniedzis vēlamo svaru vai ir aptaukojies. Mēs redzam, ka izmaksas, lai vērstos pret uh, šādām problēmām, sasniedz vienu desmito daļu no visiem veselības izdevumiem Eiropā, taču nekas netiek darīts, lai vērstos pret šo tendenciju. Ir nepieņēmami, ka cīņa pret aptaukošanos norisinās tikai uz papīra, un konkrēti nekas netiek darīts. Mums ir vajadzīgi konkrēti rezultāti. Cilvēkiem vajadzētu nodrošināt visu iespējamo, lai viņi varētu vērsties pret eh, šādu apdraudējumu. Tātad informācija, atbilstošas cenas, aizsardzība no maldinošas reklāmas, jo īpaši ir runa par bērni, bērnu pārtiku nesen ieteicu pilotu projektu, kur mēs varētu izveidot platformu, kuras ietveros eh, varētu mācīties par eh, uzturvērtību. Šīs produkts būtu ļoti vērtīgs, eh, piemēram, bērnu dārziem un skolām plānojot maltītes. Es ceru, ka mani kolēģi atbalstīs šo projektu. Paldies, nākamais runātājs Mamikina kungs. Thank, thank you very much. For millennia, rural areas have acted... Paldies. Eh, tūkstošiem gādu lauku apvidi ir nodrošinājuši pārtiku un citus lauksaimniecības resursus. Tāpat eh, lauku apvidos arī dzīvo visvairāk iedzīvotāji un tie nodrošina vislabāko demografisko pieaugumu. Taču pēc rūpnieciskās revolūcijas pilsētas sāka piesaistīt arvien vairāk iedzīvotāju. Cilvēki sāka aizplūst no lauku apvidiem un uh, iedzīvotāju skaits laukos sārukā. Uh, Pašlaik eh, lielākajā daļā dalību valstu lauku apvidos dzīvo mazāk nekā pusi no iedzīvotājiem. Varbūt tas rada pozitīvu ietekmi attiecībā uz eh, darba vietām vai transporta izmaksēm, eh, bet parasti lauku apvidī zaudē savu nākotni, jebkurā izpratnē. Tas kaitē arī produktivitātei, ja runa par āmatniecību vai par lauksaimniecību. Līdz ar to mēs redzam, ka uh, pasaules kultūras modelis sāk tikt apdraudēts. Uh, Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstis uh, eh, sāk ciest no šī fenomena arvien vairāk pēc 2004. gada. Paldies, Rīsas kundze. Bet viņa nav klāta, Marijas kungs. Σήμερα ανήμερα της επαιτίου της απόβασης των συμμάχων στην Ορμανδία το 1944 που έπαιξε σημαντικό 2004. 4. gadā sabiedrotie uh, sakāvā nācēstos um, Nor Normandijas krastos. Tāpat arī mēs gribam runāt par albāņu pilsoņiem, kas no Grieķijas puses tika apsūdzēti kara noziegumos. Viņi sadarbojās ar Vācijas un Itālijas okupantiem un uh, nogalināja tūkstošiem grieķu civiliedzīvotāju. Grieķiem ir pienācis laiks uh, pieprasīt reparācijas no Albānijas par to, ka Albāņi sadarbojās ar nacistiem. Tūkstošdeviņsimtčetrdesmit gadā Grieķija neakceptēja to, ka Albānija piedalās sanāksmē Parīzē. Reparācijas vajadzētu izmaksāt Grieķijai. Tas būtu jādara arī Vācijai. Trīs gadus manā valstī bija okupācijas vāra no šīs valsts. Te arī Kabris kungam vārds. Paldies priekšādātāji. Vakar 5. jūnijā Barcelonā bija ļoti lielas demonstrācijas, un šīs demonstrācijas ir turpinājums tam, kas tika uzsāks pirms četriem gadiem. Spānijas valdība ir sagatavojusi ideoloģisku plānu, kas uh, tiek uzskatīts par pretēju ūdens pamatdirektīvai. Viņi nemēģina pieskarties sociālajai politikai, bet viņi uzdrošinās ar šo plānu apdraudēt deltu. Mēs redzam, ka caurteika pašlaik ir diemžēl daudz par zemu. Es gribētu aizstāvēt šos eh, tūkstošus demonstrantu, kas mēģināja piespiest Spānijas valdību uh, atsaukt šo kaitīgo ūdens plānu. Es ceru, ka komisija aizsargās šo tik ļoti svarīgo upi šajā Spānijas reģionā. President. Paldies, priekšādātāji. Diemžēl uh, Ķīnas starauda dempings turpinās visā Eiropas Savienībā. Dēvids Kamerons darbojas, ka Uh, galvenais vadonis un noskūdītājs mazai uh, valstu grupai, kas mēģina bloķēt komisijas priekšlikumu par godīgākiem tarifiem, kas ļautu mums izglābt mūsu tērauda industriju. Taču man ir arī labās ziņas. Skarbora un Vertington tikko nopirka Greibor Investments par vienu mārciņu, tādējādi nu, saglabājot 2500 uh, darba vietu Vortingtons pilsētā. Un šādā veidā tiek eh, saglabāti arī 4000 darba vietu piegādes ķēdē Lielbritānijā un Francijā. Leiboras deputāti eh, mēģ turpina eh, norādīt uz Toriju valdības nežēlību attiecībā uz mūsu tērauda industriju. Mēs sadarbojamies ar laboristu deputātiem tādiem kā Sju Heimonu un Kalanu Smitu. Mēs sadarbojamies arī ar arotbiedrībām. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība spēja nodrošināt rezultātu tikai tad, ja pastāv solidaritāte starp politiķiem, uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem. Paldies tagad Polčaka kungs. Eh, Paldies priekšādātāji gribētu runāt par to, kas notiek mūsu iekšējā tirgū, proti, ka autortiesības vispār nefunkcionē. Eiropas Savienībā mums ir eh, kolektīvo eh, tiesību eh, pārvaldības sistēma. Šo sistēmu vajadzētu ņemt vērā un vajadzētu nodrošināt, lai autori varētu baudīt sava darba augļus. Uh, Lietotājiem tas nozīmē to, ka viņiem ir jānodrošina piekļuvē šiem radītajiem darbiem. Mēs redzam, ka šajā patērētāju sabiedrībā tiek aizsargātas tikai dažu uh, radītāju tiesības, un, diemžēl, netiek nodrošinātas atļaujas un atļauja piešķiršana visā Eiropas Savienībā. Uzskatu, ka tā ir problēma vajadzētu nodrošināt visas Eiropas atļaujas. Matijas. Matijasas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Portugālē ir bijuši sistemātiski krāpniecis gadījumi, un, bet, bet, saka, bet Portugāla tiek sodīta, savukārt Francija nekad netiek sodīta, tāpēc, ka tā ir Francija. Un es domāju, ka tam būtu jābūt stabilitātes faktam, bet dažas valsts var mēģināt darīt visu, kas ir to spēkos, lai uh, stiprināt ekonomiku, bet Eiropa dara visu, lai neizdotos un lai iedzīvotāji piedzīvot nervu sabrukumu. Un, ja ar to vien nepietiktu, šī demokrātiskā leģitimitāte, šī, demok šī tā, tā kā ar šo katastrofu vien nepietiktu, it kā ar taupības politiku vien nepietiktu. Uh, kur dēļ, kuras dēļ nevar sasniegt mērķus. Komisijas eh, priekšsēdētājs mums nedod iespējas attīstīties un eh, šīs sekas ir smagi jūtams. Šeit ir runa par ekonomisku sabotāžu. Ir tādi noteikumi, kas nevar tikt īstenoti. Sodiet drīzāk paši sevi, Izdariet Eiropā ar to pakalpojumu. Paldies, Gāna kungs! Godātā priekšsēdētāja ir atlikuši tikai 17 dienas līdz uh, referendumam apvienotajā kārtīgs lēmums, kas noteiks ne tikai Lielbritānijas nākotni, bet uh, ietekmēs arī jebkuru citu uh, Eiropas Savienības dalību valsti. Apvienotās karalists um, aiziešana Eiropas Savienība, šis risks ir liels, 3,5 miljonu darba vietu ir apdraudētas. Drošai tiktu arī mazināt, pavaināt kopēja aizsardzības un drošības politiku. Pagaidām nav nekādas atbildes izstrādātas ne par ekonomiku, ne par drošību. Uh, ir tikai un vienīgi iebiedēšana saistībā ar imigrāciju. Pagājušo dažu nedēļu laikā mēs runājam tikai par uh, imigrācijas jautājumu, par to, ka vai nu visi, kas ierodas Lielbritānijā, ir noziedznieki vai uh, labklājības meklētāji. Es zinu, ka imigranti nes uh, pozitīvu pienesumu apvienotāju karalistei, un es domāju, ka lielākā daļa iedzīvotāja Lielbritānijā to zina un uh, viņi redz, kā melu kampaņa tiek īstenota un balsos šajā te referendumā par palikšanu Eiropas Savienībā. Paldies! Tūn, kundze, lūdzu. Dargie kolēģi, Latvijas. Latvijā un Igaunijā ir daudz e, nepilsoņu, tie ir bijušie padomju savienības pilsoņi un to bērni. Viņi veido būtisku iedzīvotāju sastāvdaļu. Eiropas pa, padomu savienība 24 gadus apakaļ beidz pastāvēt, taču šī problēma ar nepilsoņiem pagaidām abās valstīs nav atrisināta. Uh, šiem cilvēkiem eh, ir liektas tiesības piedalīties um, pašvaldību un, um, un parlamentu vēlēšanās. Vairāk nekā 17, 17 tūkstoši paraksti tika savākti, lai šo situāciju izbeigtu un lai mums nebūtu nepilsoņu pārstāvot Eiropas parlamentā. Igaunijas un Latvijas gadījumā, tīpaši Latvijas gadījumā, uh, Eiropas parlamentā šo cilvēku eh, deputātu skaits ir eh, disproporcionāli liels. Es vēlos, lai mani kolēģi atbalstītu vēlēšanu tiesību um, paplašināšanu, iekļaujot eh, nepilsoņus Igaunijā un Latvijā. Zilās kartītes jautājumu diemžēl nav iespējams uzdot viens minūšu runas gadījumā. Ferēras kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Junga kungs, Dragi kungs un kompānija, ieklausieties eh, to, tajā, ko es jums teikšu. Strādājošām portugāļu iedzīvotāju tiesība eh, cīņa, kas ir cīņu ir izraisījusi jūsu politika par, par portugāļu tauta vēlas jaunceļus priekšu mums ir izdevies apturēt budžeta sama, samazinājumus, algu samazināšanu, um, minimālo algu noteikšanu un un panāk to, ka mums tagad ir um, bezmaksas mācību grāmatas, ka ir noteikts um, darba stundu skaits. Tie ir tikai daži lēmumi, bet mēs darīsim daudz vairāk. Francija ir Francija, bet Portugāla ir Portugāla. Vairāk nekā 800 gadu vēsturi mūs aizstāv, mēs esam bijuši neatkarīgi, un šī tauta ar, pat ar savām rokām lems pati savu likteni. Paldies, Lebreton kungs, lūdzu. Merci, madame la présidente. Monsieur Juncker s'est rendu. Paldies, Junkera kungs 3. maijā ieradās kongresā Ziemeļ Francijā un teica, ka Eiropa ir tu, bet nē, tas ir jūs. Un mēs 27 miljardi eiro. Tā ir summa, ko iegūs Francija e, piecu gadu laikā. Un jāsaka, tā ir, tas ir darbs, kas ļauj funkcionēt, bet komisija jūs esat finanšu hierarhijas pārstāvis. Un Luxlīks vakar Panama Papers šodien, un kas būs rīt, un Junkera kungs. Mēs esam kopā ar tiem, kas uzskata, ka jūs populisti, bet mēs esam ar tiem, kas ir patrioti. Uh, Mr. Papadakis. Paldies, Papadakis kungs. Paldies. Grieķijā ir samazināts pensijas un sociālās uh, nodrošinājuma tiesības ir samazināts un tajā pašā laikā nodokļi ir eh, cēlušies, un tagad eh, valdība plāno jaunu likumdošanu attiecībā uz strādājošo tiesībām. Un šie ir eh, tie tā saucamie Eiropas Savienības labākās parākprakses piemēri, bet tūkstošiem strādnieku tāpēc nonāk uz ielas, un to jūs saucat par kolektīvo līgumu sagraušanu. Uh, atbrīvošanos no papildu algām, cilvēku atbrīvošanu no darba, ierobežojumu streikiem. Viss tas ir prasības kapitāla atgūšanai, magnēta investīcijām, ko ir, iz, par, uz ko ir parakstījusies eh, Grieķijas un Francijas eh, valdības. Tas viss ir pret šo cilvēku interesēm. Efektīvi var cīnīties tikai ar organizētu un plašu cīņu pret uh, kapitāla pārsvaru. Paldies! Līdz ar to vienas minūšu, uz, minūtes uzstāšanās ir uh, noslēgušās. Nākamā sanāksme sāksies rītdien pūkstens deviņos. Darba kārtība ir publicēta un uh, to jūs varat izlasīt Eiropas parlamenta internetu mājaslapā. Paldies! Visu labu!